sorry, I'm just looking for the, for the So, before... Kolēģi, mūsu pēdējais jautājums pirms pusdienas pārtraukuma ir komisijas paziņojums par humānās palīdzības un atjaunošanas pasākumu koordinēšanu Haitī. Es gribētu aicināt divus uh, komisārus, Georgievs kundzi un Piebalgu kungu, ieņemt vietas. Un uh, es varētu dot vārdu Georgievs kundzei, lūdzu. Liels paldies! Es gribētu vērsties pie visiem godājamiem deputātiem, kas atrod šai telpā. E, milzīgs paldies par to, ka šis parlaments pievērš joprojām ļoti lielu uzmanību Haiti. Pirms došu vārdu Andriem Piebalgam, kurš stāstīs jums par Haiti rekonstrukciju un attīstīšanu. Es gribētu pasvītrot četrus izaicinājumus humanitāras palīdzības jomā tuvākajos mēnešos un arī komisijas darbu šai sakarā. Pirmais uh, humanās palīdzības sniegšanas palīdzība, turpināšana ir tīpaši sanitācijas mājokļu jautājumos. 1,3 miljonu bez, bezpaņemas palikušo pārvietošana stabilākos mājokļos ir uh, tiek turpināta, notiek pilsētu plānošana, drošības jautājumu risināšana, kā arī grovešu novākšana. Eh, šodien mēs domājam par 10 līdz 30 tūkstošiem cilvēku, kas eh, dzīvo noteiktā zonā netālu no Portaprinces eh, plūdu joma, un tā kā plūdu sezona tuvojas, ir nepieciešams ātri šos pagaidu mājokļus esošos pārvietot stabilākām vietām. Un šeit ir noteikti plāns šai ziņā. Mēs eh, arī vēršam uzmanību uz eh, dzīves eh, nepieciešamo krājumu uzturēšana, ļoti daudz šie krājumi ir zuduši. Mēs stiprinām civilās aizsardzības mehānismus, šis mehānisms pēc krīzes ir stiprinājies, un attiecīgi mēs domājam par to, ko viņi varētu izmantot, šāda grimāka krājuma ir noplicināti. Otrais uzdevums um, mums ir pieeja, kas liek mums sekot uh, vajadzībām. Mēs sniedzam palīdzību tur, kur tas ir nepieciešams, lai novērstu tālākās masu pārvietošanās. Mēs gribam sniegt palīdzību pilnīgi sev valstī, ne tikai Porta Prencai. Un tādā veidā mēs samazinājuši spiedienu galvaspilsētā to pašu loģiku mēs īstenojam arī attiecībā uz visu salu. Vai nu jautājumā par uh, haitiešu bēgļiem, vai arī attiecīgi krājuma sagatavošana pirms vētru plūdu sezonas. Uh, Dominikāns Republika arī ir ieņēmusi savu vietu mūsu atjaunošanas programmā. Tālāk trešais uzdevums - donoru uh, sadarbības koordinācija. Uh, Donoru valstīm, donoru organizācijām ir jāstrādā savām, saskaņā ar savām salīdzinošajām priekšlocībām. Tu, tagad mēs redzam stipru atbalstu ANO koordinācijai šajā jomā, un tad, kad es biju Haiti, radās tāds iespējas, ka mūsu rezultāti ir bijuši diezgan labi, civilās aizsardzības komandas strādājuši labi, mūsu darbs ir bijis labs. Ceturtais uzdevums no humanitāras palīdzības uz atjaunošanas atbalstu. Mēs šai ziņā strādāsim ar Andri Piebalgu, lai stiprinātu šo iespēju, un es jums došu tagad divus konkrētus piemērus. Viens piemērs attiec uz pārtiks sektoru. Tur mēs veicinām vietējos iepirkumus, mēs aicinām visus mūsu partnerus tomēr pakāpties pretī vietējiem mm, piegādātājiem, lai veicinātu pieprasījumu lai arī tas varbūt ir nedaudz dārgāk, tas ir eh, rekonstrukcijas jomā. Un tālāk eh, otra programma ir saistīta ar darbu, darba vietām, lai mēs varētu arī nodrošināt pārēju no um, atbalsta uz atjaunošanu. Un visbeidzot, Eiropa ieņem pirmo vietu summu ziņā un jābūt arī pirmajiem rezultātziņā. Līdz ar to es arī došu vārdu savam kolēģim piebalga kungam. Lūdzu priekšsēdētā kungs, godāmie deputāti. Es eh, teikšu, ka Eiropa ir apņēmusies sniegt 1,3 miljārdus eh, eiro. Mēs esam lielākais donors Haitī rekonstrukcija. Līdz ar to mēs būsim arī lielākais donors eh, valdības plānos veicināt rekonstrukciju es esmu ļoti gandrīz ziņot, ka eh, tas bija tas kopīgs solījums, tur dažādas valsts Spānija, Francija devus, un arī tāds valsts, kur nav īpašas saiknes ar Haiti, arī mana valsts ir devusi summas, kādas bija iespējams dot. Eh, rezultātā šajā konferencē parādījās ļoti liels atbalsts, ir skaidra uh, um, izpratni par to, kā situācija ir Haiti citi valdības, arī nevalstiskās organizācijas, es pauduši izpratni, gatavi palīdzēt, ne, arī uzņēmumi ir palīdzējuši. Ir veidot arī pagaidu uh, mehānismi, uh, vēl arī premjerministra Hillary Clintons uh, vadība ir šajā palīdzības mehānismā iesaistīta ļoti daudz dažādi spēlētāji, un tas šo daudzu iesaisti arī dod garantijas, ka nauda netiks šķērdēta par velti. Tagad ļoti svarīgi ir koncentrēt mūsu atbalstu pēc iespējas ātrāk uz vajadzīgo. Komisija un dalība valstis ir sagatavojuši jauno strateģisko dokumentu Haiti, un tas ir kopīgs pasākums, līdz ar to mēs veidosim arī Eiropas Savienības centru, informācijas centru, kas palīdzētu koordinēt um, donoru devumu. Un uh, es došos uz Haiti šonedēļ, lai dotu atbalstu ilgtermiņa rekonstrukcijas plāniem. Tur Haiti šajā nedēļā es parakstīšu piecus finanses līgums par 200 uh, miljoniem eiro kopsumma. Uh, Es sākšu arī dažus mūsu plānus, tā piemēram ceļas būvniecības darbs ar Porta Prencu un Haiti eh, kādu citu daļu, eh, kur ir iespējams darboties ar Haiti valdības atbalstu. Es arī uzsākšu iekšlietu ministrijas ēkas atklāšanu, kur arī ir bijis Eiropas Savienības finansējums. Arī Mirabelā tiks atklātas kultūras piedalīšos. Uh, Mūsu interese ir par izglītību, kā, kā ir lūdis arī Haiti prezidents, un mēs arī ziņosim par lielāku budžeta atbalstu. Budžeta atbalstniekšana nav nekāds aklais atbalsts. Mēs esam veikuši ļoti daudz pasākumus, kas nodrošina naudas līdzekļu izmantošanu saskaņā ar mērķiem. Es apņemos arī regulāri uzraudzīt eh, rekonstrukcijas procesu, būs regulāri apmeklējumi, arī īstenošana tiks uzraudzīta. Es parlamentu regulāri informēšu par progresu Haitī rekonstrukcijas joma, bet es gribētu pasvītrot, ka tas nav tikai es, ir arī Kristalina, ir augstā pārstāve Barones Ešton un vēl citi daudzi kolēģi, eh, kā Maišels Barņē, eh, arī dosies uz Haitī lai attiecīgi uzraudzītu mūsu projektu uzraudzību. Tā kā gribētu teikt, ka tā nav tikai mana atbildība, bet visu ko, ko, komisijas atbildība. Mums noteikti ir atbildība arī īstenošanas ziņā. Mēs strādājam kopā ar starptautiskām organizācijām, bet um, ja mēs neuzraudzīsim tālāko attīstību, tad Haitī var atgriezties pie savas sākotnējās pozīcijas. Lai šāds scenārijs nebūtu, mums uzreiz ir jāsaprot, kur mēs varam sniegt savu atbalstu, lai ilgspēja būtu panākt bet ļoti liela atbildība nes arī Haiti iestādes, jo Haiti iedzīvotājiem pašiem jādomā par to, kā lai būtu labāk. Un šeit ir jāstrādā sociālā fronte, vajadzētu eh, politika faktiski veidot kontakts ar opozīciju un pilsonisko sabiedrību, lai būtu nacionālais konsens, kas atbalstītu attīstības plānu, lai arī būtu vajadzīgā stabilitāte, kas nepieciešama plāna īstenošanai. Ekonomiskā pusē makroekonomiskais ietvers, kas tika prezentēts Ņujorkā, eh, tam ir jābūt stingrākam, ir jāapvieno tas ar plāniem nodarbinātības ziņā, lai pārautu nabadzības ciklu. Lielas paldies priekšsēdētājiem! You, have... Paldies, komisāra kungs, un tagad politisko grupu vārdā sāksim ar Mičela kungu tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs, vēlētos pateikties abiem komisāriem. Ir trīs punkti, ko es vēlējos minēt. Pirmais metodi un pasākumi, kas tiks izmantot, lai izmērītu, kādas ir vajadzības rekonstrukcijai Haiti. Otrs, lai nodrošinātu, ka tas, ko mēs ieguldām, gal galā eh, netiek izšķērdēts. Tālāk runājums par īpašumtiesībām un dažādi. Uh, piemēram, kaut, kāds, kaut kas ne, nelegāls būvs, kas tiek būvēts uz citu īpašumu esošu zemes. Tātad par rekonstrukciju runājot, es nesen apmeklēju Pasaules banku un redzēju dokumentu, kurā tiek skaidrots, kā rekonstrukcijai būtu jānotiek. Uh, Un tas ir ļoti konstruktīvs dokuments. Tā ir tāda ļoti laba rokas grāmata. Vai mēs tādu izmantosim, lai nodrošinātu to, ka rekonstrukcijas e, pūliņi Haitī notiek pop, profesionālā līmenī. Pasaules banka šeit ir izdarījis lielisku darbu. Uh, un mēs eh, to varētu izmantot. Otrakārt, runājot par eh, mūsu ieguldījumiem, man ir prieks dzirdēt, ka 200 eh, miljoni jau praktiski tūlīt tiks ieguldīti. Vai pēc diviem vai pieciem gadiem mēs tiešām uh, panāksim to, ka donori, kas ir apsolījuši palīdzību, to arī realizēs, lai palīdzētu valstī, kas ir tik nabadzība, ka pats sev nespēja eh, palīdzēt rekonstrukcijas mērogi ir tādi, ka mums tā ir jāaplūko ne tikai no tā, tā viedokļa, cik liela apmēra ir postījumi, bet uh, arī jāpaskatās, kādi iemesli ir tam, ka šie postījumi bija tik liela apmēra. Jāsaka, ka ļoti daudz cilvēku dzīvoja dažādās būdās un nelegālās būvēs, ēkās, uh, kuras ir uzbūvēts zemes, kas tiem nepieder un tā tālāk. Uh, Ja mēs sakārtot uh, šīs lietas un sakārtotu uh, būvniecības standartus un līmeņus, iespējams, mēs varētu izvairīties no šādiem uh, postījumiem. Es vēlreiz pasakos abiem um, uh, komisāriem. Paldies. Tālāk Kretu kundze sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Mm, paldies, priekšsēdētājs. Situācija, diemžēl, ir tālu no stabilas situācijas Georgievs kundze jau par to runāja pie Balkungs arī. Tieši tas pats ir ticis minēts par to, ka nav drošības arī tiem uh, humanās palīdzības sniedzējiem, kas tur darbojas, lai izplatītu šo palīdzību. Mēs ceram, ka situācija kļūs normāla ikdienas dzīvē, un lai to izdarītu, mums ir jākoncentrēs vairāk uz provincēm uh, jo uh, tuvojas lietus sezona un transporta infrastruktūras situācija var vēl pasliktināties, un pašreizējā situācija var vēl vairāk pasliktināt situāciju Haitī. Un ir acīm redzams, e, ka parādīsies jaunas problēmas infrastruktūrai, un mums ir tiešām jānodrošina, lai cilvēkiem būtu atbilstoši mājokļu situācija, kur tiek ievērot kaut elementārās e, e, veselībai nepieciešamās lietas. Uh, Eh, liela problēma ir arī bērni, kas ir palikuši bez vecākiem vai kas ir eh, šķirti no vecākiem. Un viņi ir ļoti nedrošā situācijā. Šis humānais aspekts mums īpaši uzmanīgi ir jāplūko, jo jau ir past, m, mm, reģistrēts problēmas ar piespiedu adopciju, ar tirzniecību ar bērniem. Un uh, es ceru, ka uh, tas paliks prioritārs jautājums komisijai, un es uh, ceru, ka eh, darbs pie šī, šiem procesiem turpināsies tālāk. Gorens kungs. Priekšsēdētāji. Haiti tuvojas vētru sezonu, tāpēc ir nepieciešams sniegt humanitāro palīdzību un arī eh, veikt citus eh, pasākums. Ir nepieciešams nodrošināt mājokli, pēc, pēc iespējas ātrāk, vajadzīgā kvalitātē ir nepieciešams atjaunot mājokļus, eh, eh, celt mājos, kad ir stabil, stabilāki, eh, lai būtu iespējams tu, tālāk tur uzturēties. Un mums ir jārīkojas atbildīgi, ir jārunā par rekonstrukciju, Eh, citiem vārdiem mums jādara pilnīgi viss vienā laikā. No vienas puses jāsniedz komunitārā palīdzība, tālāk ir jāveicina rekonstrukcija, transporta ceļi un arī jāveicina attiecīgi resursu radīšana, lai būtu ilgspējīga ekonomika arī jāveicina Haitī budžeta kapacitāte, darboties saskaņā ar mērķiem, kā arī jāveicina decentralizācija. Donoru konference, kas notika no mītnē 31. martā, bija veiksmīga. E, kas ir vēl palicis? palicis. E, nedrīkst aizmirst, ko mēs esam apņēmušies. Mums ir jādomā par mūsu iejaukšanos, ja tad ir ātri jāpalaiž ekonomika ir, par to runāja arī Pasaules um, saprotiskais valūtas fonds, mums ir jāsniedz uh, gada iz, izaugsme par 8%, tālāk ir jādomā par lauksaimniecības sektoru atvesļošanu, jo tā ir ekonomiskā prioritāte. Šodien Haitī nepieciešama 80% ieņēmumu no eksporta, lai um, nodrošinātu attiecīgi uh, lauksaimniecības produktu importu, kamēr iepriekš Haitī varēja pati sevi nodrošināt ar uh, Eh, ar lauksaimniecības produktiem. Tālāk ir jāveic uzmanība uz efektivitāti, ilgspējīgu kritēriju ievēršanu. Ceturkārt mm, ir jānosaka noteikti priekšnoteikumi, kas būtu jāīsteno Haiti, un um, piektkārt ir jādomā par attiecīgo normu ieviešanu, kas ļautu ātri koordinēt mūsu apņemšanos un kapacitāti, lai visas Eiropas Savienības valstis varētu vienotā un saskaņotā veidā cīnīties un reāli īstenot priekšlikums. Un visbeidzot, Eiropas atbalstam ir bijusi izšķirīga nozīme, Eiropas atbalstam ir bijusi izšķirīga nozīme, padome, un jāsaka, ka liels paldies šai ziņā apvienoto nāciju eh, nu, augstiem pārstāvim, arī komisāriem piebalgam Georgievai, kā arī ģenerāldirektorātam dažādiem. Tālāk eh, Eiropas konservatīvo un reformistu vārdā Černiecka kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Savas politiskās grupas vārdā un mūsu koordinātora Devskunga vārdā Es vēlētos pasvītrot, ka mūsu pašreizējā palīdzība, ko mēs sniedzam Haitī, ir trīsreiz lielāka nekā tā, ko Haitī valdība no mums sagaidīja. Mēs šeit būtībā runājam par 11,5 miljārdiem, un tāpēc ir vērts norādīt, ka tuvāko divu gadu laikā vairāk nekā 4 miljārdus sniegs ASV valdība tikai. Runājot par infrastruktūru, tas ir galvenais mērķis palīdzībai, tātad infrastruktūras atjaunošana, kā uh, sacīja Devis kungs. Haiti valdība ir ļoti vāja. Un uh, pastāv visdažādākās eh, neformālās elites, un tāpēc ir ļoti svarīgi kontrolēt, kur īsti paliek eh, sniegtā palīdzības nauda. Eh, tālāk goja vārdā Leheira kungs. Paldies, paldies abiem komisāriem. Mums ir jānodrošina tas, ka uh, donoru konferencē sniegtie solījumi materializējas. Uh, un e, ka tie patiešām nonāk pie tiem, e, pie kuriem tiem būtu jānonāk. Es nedomāju. Es domāju, ka kontrola ir absolūti svarīga, lai mēs varētu konstruktīvi rekonstruēt, palīdzēt rekonstruēt Haiti. Eiropas pilsoņi ir bijuši ārkārtīgi devīgi un demonstrējuši solidaritāti, taču pastāv briesmas, ka mēs Eh, ar laiku aizmirsīsim traģēdiju, kur pārdzīvo eh, mūsu brāļi Haitī. Eh, dzīves apstākļus ietekmē arī tālāka dabas katastrofa attīstība. Ir steidzami jāatjauno mājokļi, skolas, daļas no šīm te pagaidu nometnēm ir jāavokoja pēc iespējas ātrāk, valdība to jau ir sākusi. Ir jānodrošina pārtiks izdāle, medikamentu piegāde un jāpalīdz veidot ilgspējīgu lauksaimniecības po politika, lai haitieši paši varētu ražot pietiekami daudz pārtiks. Koordinācijā starptautiskajā līmenī ir jārūpēs par to, lai tik ievērotas arī cilvēku pamatiesības Haitī. Piemēram, kādēļ šie te publiskie rekonstrukcijas tirgi uh, ir jāpiespiež parakstīt uzņemties, tā teikt, vai apņemties ievērot šīs te vajadzības. Ir vajadzīgs nodrošināt nevalstisko organizāciju, zemnieku asociāciju atbalsts. Un mēs faktiski veidojam tādu veselu, milzīgu jaunu projektu Haitī, lai nodrošinātu uh, cilvēku cienīgu dzīvi uh, Haitī. Uh, jāsaka, ka uh, postījumi, kas ir nodarīti haitiešiem, tos nav izsaukuši tikai, to nav izsaucis uh, tikai dabas katastrofas, bet gan esošās uh, pārvaldes nepilnības, ekonomiskās attīstības nepilnības un tas, ka netiek ievērot šo cilvēku pamatiesības. Paldies! Tālāk, Belderkungs. kungs. Patiesībā es uzskatu, ka jau ir novērtēts, ko Haitei vajag, un eh, Holandē ir izveidota biedrība, kur uzskata, ka vai nevajadzētu labāk izmantot lokālos ekspertus, kuri noteikti, kas tad Haitei ir nepieciešams. Tas nav izpildīts. Un tomēr Haiti organizācijas un valdību vajadzētu iesaistīt atjaunošanas pasākumos. Eiropas Savienība nevar vienkārši rīkoties, neizmantojot vietējos kontaktus un vietējos zinātājus. Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu strādāt šajā jomā jomā jūs jau to dariet, un tomēr varbūt mazliet vairāk. Nākamais ASV palīdzība pārtiks piegādē un arī citu uh, valdību palīdzība. Ir jāņem vērā tas, ka šobrīd uh, Haiti ir pilnībā sagrauta lauksaimniecība un 60% no visiem pārtiks produktiem nāk no ārzemēm. Uh, Šobrīd Haitī ir nepieciešams investīcijas lauksaimniecībā, lai viņi paši varētu ražot sev pārtiku, un es esmu dzirdējis, ka komisija jau strādā šādos, šādā eh, līnijā. Ir ārkārtīgi svarīgi runāt par to, kā mēs palīdzam Haitī. Mums ir nepieciešams celt skolas, mums ir nepieciešams sniegt kredītus jaunu mājokļu celtniecībā, un es biju priecīgs dzirdēt, ka komisija tā arī strādā. Prieksēdētājs nākošais runātājs Mauro. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es eh, vēlētos pateikties par konkrētajiem priekšlikumiem, kurus mēs dzirdējām no abiem komisāriem. Daudz kas ir izdarīts, un tomēr uzskatu, ka mums ir godīgi jāpasaka, ka mēs nevaram pateikt, ka viss jau ir izdarīts. Mums varbūt ir jārunā par ilglaicīgu palīdzības programmu Haitī, varbūt pat eh, bezgalīgu palīdzības programmu, jo Haitī situācija ir traģiska. Patiesībā ārkārtas situācija eh, Haitī joprojām nav beigusies. Ir cilvēki, kas mirst bada nāvē un joprojām lielākā daļa ir bez mājokļa. Kā jau šeit tika minēts, drīz sāksies lietu sezona. Komisārs jau teica, ka ir jāstiprina sadarbība starp institūcijām. Tā ir jāpadara ciešāka un mums ir jāsadarbojās arī ar dažādām organizācijām. Pie tam ar nevalstiskajām organizācijām, ar tiem, kuri konkrēti strādā Haitī, kuri var novērtēt situāciju. Un es personīgi uzskatu, ka vajadzētu pastiprināt arī Haitī iedzīvotāju atbildību par savu situāciju. Protams, ka mēs vēlamies, lai Haitī situācija uzlabotos, bet šajā situācijā mums ir nepieciešams atskaites punkts, un tieši patreiz Haitī uh, e, ir atskaites punkts paši iedzīvotāji. Mēs vēlamies Haiti izteikt e, atbalstu, neskatoties uz tām lielajām sāpēm un zaudējumiem. Nākamais uh, Gerfero Salomkungs viena minūte. Paldies, priekšstādātāji kungs! Godātie komisāri, vispirms es eh, vēlētos pateikties, vēlētos pateikties komisijai, un es griežos pie to četru Spānijas militāru personu, eh, eh, militāru personu ģimenēm, kuri pagājušajā nedēļā tika nogalināti Haitī. Viņi bija kareivi, kuri vēlējās palīdzēt Haitī, lai parādītu starptautisko solidaritāti. Viņi strādāja, kad viņu helikopters tika, kad cieta avārijā. Bieži vien ir sava veida pretruna starp drošību un humanitāro palīdzību. Nevienmēr drošība ir pietiekamā līmenī. Un, protams, ka nevienmēr humanitārajā darbā ir iespējams ieturēt absolūtu neutralitāti. Uh, Mums ir jāpasakās šiem drosmīgajiem cilvēkiem, un, protams, ka mums ir jāpasakās arī dažādu Eiropas Savienības dalību valstu aizsardzības spēkiem, tajā skaitā arī Spānijas bruņotajiem spēkiem. Haiti vienmēr ir bijusi nabadzīga, un tieši tāpēc katastrofas sekas ir tik šausminošas. Tas, ka Haiti nekad nav bijusi adekvāta valdība, arī šobrīd novedus pie tā, ka atjaunošanas pasākumi neiet pietiekam ātri. Tā tas ir bijis vienmēr, bet šobrīd situācija ir vienkārši dramatiska. Tas, ka mums ir jāpalīdz atjaunošanas pasākumos Haiti, mums ir jāmēģina atbalstīt arī Haiti pārvaldes procesu, izveidošana. Nevar jau Haiti pārvaldīt no Ņujorkas vai šejienes. Haiti iedzīvotājiem pašiem ir jāveicina atjaunošanas pasākumi. Tā ir jābūt pilsoniskai sabiedrībai. Priekšsēdētājs, paldies. Nākošais runātājs ir Mišel Kungs, pusotru minūtu. Féliciter les deux commissaires euh, en charge de ces compétences pour Es vēlētos pateikties komisijai par viņu ieguldīto darbu. Vēlētos tiešām pateikt, ka jūs agrīn norēģējāt uz situāciju. Haitī zemestrīce ir pierādījusi, ka visa pasaule var izteikt savu solidaritāti. Es vēlētos pateikties arī visām nevalstiskajām organizācijām, pilsoniskajai sabiedrībai un ikvienai diasporai diaspor, visā pasaulē. Mēs zinām, ka Haitī šobrīd ir katastrofa. Un patiesībā vienmēr dramatiskas situācijas atplēš vaļā to, tās nepilnības, kuras sabiedrībā jau eksistē. Protams, ka mēs vēlamies atbalstīt atjaunošanas un rekonstrukcijas plānus, taču tomēr pēc sadalīšanas principa mums ir jārunā par uh, to, ka Haitī nav nekādas ticības viņu valdībai. Ja mēs vēlamies atbalstu sniegt kvalitatīvā līmenī, tad atbalsts ir jākoordinē, un mums ir jāmēģina radīt eh, priekšnoteikumu, lai šis atbalsts būtu adekvāts. Varbūt ir nepieciešams izveidot pagaidu komisiju Haitī situācijas izpētēji. Uh, Mēs varam strādāt labāk, bet mums ir jāstiprina institūcijas, mums ir jāmēģina decentralizēt tādā vai citādā veidā šī palīdzība, kas šobrīd ir tik ļoti nepieciešama Haitī. Komisāra kundze, komisāra kungs, esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs strādājiet pēc labākās sirdsapziņas un jums no sirds par to pasakos. Nākamais runātājs ir Šteflers kundze, vienu minūtu lūdzu. Oui, monsieur le président. Euh, ma... Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, simtiem tūkstoši cilvēku Haiti joprojām dzīvo drausmīgos apstākļos gaidot lietas periodu, tāpēc nepieciešams rīkoties ātri, teltīs dzīvo. Ir nepieciešams izmantot pilnīgi visus līdzekļus, lai stiprinātu palīdzības koordināciju, izmantojot apvienoto nāciju ietvaru, lai mēs varētu palīdzību sniegt efektīvā veidā. Startautiskajā konferencē Ņujorkā 31 martā tika runāts par palīdzību sniegšanu. Es atbalstu arī summu, ko ir atbalstījusi Eiropas Savienība, lai sniegtu eh, mājokļu celtniecības programmai. Haiti. Atbalsta arī Ešons kungus darbību šai ziņā. Ir nepieciešams strādāt kopā ar starptautisko kopienu, bet tagad ir nepieciešams eh, domāt par to, kā vislabāk izmantot to, kas mums ir pieejams. Eh, ir jāiesaista visas iesaistītās puses un arī Haiti iedzīvotājs. Lauksaimniecības sektors ir pats galvenais. Mums ir jāveicina ražotāju kapacitāti tur, ir jā jāveicina lauksiemniecības sektora darbība. Eiropas parlaments ļoti cieši sekos uh, šī fonda īstenošanai, un mēs uzskatām, ka ir nepieciešams arī izveidot civilās aizsardzības spēku. Paldies. Arsenis Kungs, viena minūte. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Humanā krīze Haitī joprojām atspoguļo to mehānismu nepilnības, kādas pastāv atbildot uz šādām krīzēm. Mums nav pareizu finanšu uh, mehānismu un nav arī attiecīgu budžeta posteņu, lai piešķirtu šāda veida palīdzību. Faktiski atsevišķas Eiropas Savienības valsts ir piešķīrušas palīdzību, ko koordinē Eiropas Savienība un jāsaka, ka tas nenotika pietiekami ātri. Eiropas resursi ir jāizdala pietiekoši ātri un operatīvi. Ir eh, humanās palīdzības programmām ir jābūt operatīvām un efektīvām. Protams, ka problēmas radīja zemestrīce. Taču citi ekstrēmi eh, dabas apstākļi var radīt līdzīgas situācijas, kā teiksim taifūns, tsunami un tā tālāk. Un uh, to intensitāte arvien pieaug. Uh, Eh, dažas eh, valstis eh, Īpaši trūcīgākās valstis ir tās, kas parasti cieš no šādām dabas katastrofām visvairāk, un tādēļ tas ir mūsu pienākums, mums pildīt savu pienākumu pret šādām valstīm. Paldies tālāk, Olmens Ruitens kundzei vārds tautas partijas vārdā. Paldies, godātā komisārs kundze, godātais komisāra kungs kolēģi. Tā traģēdija, kur šobrīd ir piemeklējis Haiti, kā jau šeit vairāk deputāti pieminēja, šobrīd uh, ir izraisījusi veselu palīdzības virkni. Uh, Donoru konferences, kur notika Ņujorkā, ir atvēlējis veselu virkni miljārdu dolāru, un šobrīd mēs runājam par rīcības plānu, un Eiropas Savienība ir atvērējusi 1,6 miljārdu eiro. Jautājums ir, kā šī nauda tiks izmantota. Vai tiešām tas novadīs pie ilglaicīga atjaunošanas pasākumu plāna īstenošanas? Uh, To mēs redzēsim pēc laika, taču šajā aspektā vēlētos pajautāt komisijai, kā jūs novērt, novērtējat atjaunošanas pasākumu plānu, ko ir izveidojusi Haiti varas iestādes. Un varbūt, ka atjaunošanas pasākumu koordinēšanā mēs varētu viņiem palīdzēt, jo koordinēšanai ir jābūt adekvātai. Pie tam ne tikai īslaicīgā, bet arī ilglaicīgā laika periodā. Mans jautājums, kā mēs varam nodrošināt, lai tiešām palīdzība daudziem bez mājokļu palikušajiem arī būtu ilglaicīga? Kā nodrošināt infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu? Tas ir svarīgi ne tikai tiem, kur ir tiešā veidā cietuši zemesrīcē. Es uzskatu, ka tas ir e, svarīgi arī politiskajai stabilitātei Haitī. Mums ir jāstrādā pilnīgi visos līmeņos. Un šobrīd šī politiskā stabilitāte, kā jau šeit izskanēja, ir ļoti trausla. Iedzīvotāji jau ir sūdzējušies, ka pie viņiem palīdzība nenonāk. Kā nodrošināt, lai Haitī politiskā situācija uzlabotos, proti, kādā veidā mēs varam ietekmēt valdību, lai tā kaut ko darītu savu iedzīvotāju labā. Un visbeidzot, ir izveidota atjaunošanas pasākumu koordināšanas. Pa, pa, pa, tātad jums bija atvēlēta viena minūte, saka priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos tikai pajautāt, eh, saka Oimens Rūtens kundze, Kā jūs uzskatiet, ka vajadzētu investēt pilsoniskajā sabiedrībā un ko vajadzētu darīt šai Haiti atjaunošanas plānu uzraudzības komisijai? Marek nav. Paldies tālāk, Kačmarek kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, es vēlējos pateikties eh, Striflers kundzē par eh, to, ka viņa sāk runāt par šiem svarīgajiem jautājumiem. Es vēlētos pateikties arī abiem komisāriem par jūsu paziņojumiem un ieguldījumu Eh, fe februāra rezolūcijā par Haiti mēs eh, paudām pamatotas viedokļus un uzskatījām, ka tas ir pamats palīdzības sniegšanai. Protams, ka ir vajadzīga šī krīzes palīdzība, īstermiņa un vidējā termiņa palīdzība, lai atrisinātu visdegošākās eh, problēmas. Bet ir jābūt arī nākošai plā, fāzē, respektīvi rekonstrukcijas fāzē, kas būs ļoti ilga. Uh, Un tāpēc ir nepieciešams izvērtēt to, uh, cik lielā mērā Haitī tā ir nepieciešama un uh, jānodrošina, lai paši haitieši dotu savu ieguldījumu un paši piedalītos, aktīvi piedalītos savas valsts atjaunotnē. Trešais jautājums ir jautājums, kas mums ir jāatrisina pašiem. Mums ir jānolēm, ko mēs varam darīt, lai mūsu palīdzība būtu labi koordinēta. Un man pat ļoti liels prieks, ka komisija pie tā strādā. Tālāk Žuvina kungs. Priekšsēdētāji. Eiropa ir piešķīrusi miljoniem eiro, e, nosūtījusi ārstus, personālu, medikamentus, pārtiku un tā tālāk. Tas jau viss ir ļoti labi. Bet, e, ja mēs runājam par to, kāda katastrofa ir notikusi un Ja mēs skatāmies, kāda katastrofa īstenībā ir notikusi Haitī, jāsaka, ka ne jau zemestrīce nodarīs lielāko postu, bet absolūtais haoss un haotiskā situācija uz vietas. Priekšsēdētāji, cienījamie komisāri, šo jautājumu faktiski var atbildēt, tas jau ir šeit minēt, minēts mums ir jāizveido civilās aizsardzības vienība, civilās aizsardzības spēki, kas varētu darboties. Uh, Un tāpēc uh, ir priekšlikums par to, kā veidot uh, šādus spēkus, kā organizēt komunikāciju, uh, komandējošo sastāvu un tā tālāk. Mēs to varam izdarīt pietiekami ātri un saorganizēties pirms uh, nākamā nelaime notiek. Man liekas, pietiek runāt par koordināciju, jāsāk koordinēt uh, pa īstam. Tālāk Silvestrīkungs. Paldies! Man ir prieks, ka donoru valstis e, tiešām ir padarījušas resursus pieejamus, bet man svār, ir svarīgi šie principi, kā finansējums tiek izmantots. Ir vajadzīga nevis rekonstrukcija mm, par katru cenu, bet laba rekonstrukcija. Mums ir vajadzīgs veidot privātas un publiskas infrastruktūras, labāks kā pirms e, dabas katastrofas, pirms zemstrīdes Mēs nedrīkstam atgriezties pie iepriekšējiem socioekonomiskajiem apstākļiem. Protams, ka līdzekļi būs vajadzīgi, lai varētu panākt šādus rezultātus, taču e, īpaši jādomā par to, lai šie līdzekļi, ievērojami līdzekļi, ko piešķīrusi Eiropa, mums ir jāveido ilgtermiņa skatījums un plānošana, kā arī lielis laba koordinācija lai nodrošinātu, lai palīdzētu kompensēt eh, iesākuma kavēšanos sniedzot palīdzību sākumā mūsu rīcība nebija pārāk efektīva, tagad mums ir jāstimulē šīs lietas un jāsaka institūcijas tiešām to arī dara un es ceru, ka mums ir jāturpina šī palīdzība arī ilgtermiņā un jāveido šāds ilgtermiņa plāns, lai mūsu Eiropas institūcijas klātbūtne dotu eh, nepieciešamo efektu. Tagad ir brīvā mikrofona procedūra un es redzu, ka Zaborskas kundze vēlas izteikties. Paldies priekšsēdētāji komisāru kungs un kundze. Zemestrīce Haiti. Faktiski tā uzreiz sekoja startautiskā palīdzība, humanā palīdzība. To sniedz ASV, Kanādas bruņoties spēki, un es vēlētos uh, arī eh, pieminēt eh, Slovākus, kas devās, eh, lai sniegtu palīdzības, kā arī templiešu ordeņa brāļi. Diemžēl man ir jāatzīmē, ka Eiropa ļoti rēni rīkojās šajā situācijā, lai sniegtu palīdzību. Uh, Īpaši lēni tā rīkojās, sniedzot palīdzību pārtikas, degvielas un dzeramā ūdens nodrošināšanas jomā. Kas attiec uz glābšanas brigādēm, tās diemžēl nebija tik labi apmācītas, kā tām būtu vajadzējis būt, un tādēļ es aicinu kompetentās iestādes dalībvalstīs un Eiropas Savienībā izveidot eh, tādu vienotu kopēju krīžu grupu reaģēšu, ātros reaģēšanas grupu krīzes jomā. Mums ir vajadzīga labāka apmācība, aprīkojums, kas ir nekavējoties pieejams, lai varētu atbildēt. Tālāk vārds Franceskai Kelē. Paldies. Es uzskatu, ka vajadzētu fokusēties uz visām salām visas alas pieeja ir kaut kas tāds, kam es varētu piekrist, lai gan kritizēju Eiropas Savienības nostājumu. <clears throat> Jādomā arī par nākotnes e, situāciju, mums ir jāizpilda savi solījumi, nevajadzētu pieturēties pie 0,7 apsolījuma. E, apsolījums ir viena lieta, bet e, arī jāīsteno tas ir un tam ir jāseko. Mums ir jāprogresē progresē un nevajadzētu šo progresu nomainīt ar kādām citām politikām no Eiropas Savienības puses, kas varētu apturēt uzņemto progresu. Tāpēc ir jābūt saskaņotām politikām, lai mums nebūtu panākumi, teiksim, Haiti, un tad viss eh, progress eh, tiek sagrauts dēļ tā, ka rodas kaut kāda cita politika, kas negatīvi ietekmē pirmo. Paldies! Ietemakī kundze, lūdzu. Prieksādātāja kungs. Eiropas Savienība ir palīdzējusi Haiti, un eh, tas ir ārkārtīgi labi. Un tomēr šī katastrofa, vismaz pēc manām domām, ir skaidri parādījusi to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt eh, daudz ātrākiem eh, palīdzības spēkiem un ka ir nepieciešams palīdzēt arī civilajā krīzē, pilsoniskajā krīzē. Nepietiek tikai ar naudas došanu Eiropas Savienībai, ir jāspēj darboties daudz ātrāk šādās katastrofālās situācijās. Eiropas Savienībai ir jāspēj palīdzēt cilvēkiem situācijā, kurā tā kurā tas viņiem ir nepieciešams, konkrēti palīdzēt un nevis tikai palīdzēt solītim pa solim. Uh, Es uzskatu, ka šī nepieciešamā ātrā palīdzība šobrīd nav piedzīvota no Eiropas Savienības, un tomēr es atbalstu jūsu darbu. Tātad es uzskatu, ka mums ir nepieciešams izveidot ātrās palīdzības spēkus. Prieksēdētais paldies, vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties brīvā mikrofona procedūrā? Ja nē, tad es dodu vārdu Gergavas kundzei noslēdzošajām diskusijām un atbildēt uz jautājumu lūdzu. Also... Paldies ar jūsu atļauju. Es, protams, vēlētos uh, atstāt iespēju arī piebalkungam atbildēt īpaši par rekonstrukcijas lietām. Uh, šī te diskusija bija mums ļoti rosinoša un noderīga. Pirms konkrēti atbildēt uz jautājumiem, es vēlētos pievienoties Gerero kungam uh, Uh, pievienoties līdzjūtības izteikumu apliecinājumos uh, uh, četra, četru Spānijas karēvu ģimenēm, kas gāja bojā Haitī, bet es vēlētos sākt ar tādu plašāku politikas, politisku jautājumu par to, lai Eiropa uzlabotu savas reaģēšanas kapacitātes. Man bija prieks redzēt Barņē kungu, manu kolēģi šajā telpā, jo viņš ir ļoti daudz darba veltījis šī jautājuma risināšanai. 26. martā eh, attīstības komitejā mēs runājām par darba programmu, kas ietver plānu 2010. Eh, gadā stiprināt eh, šīs te Eiropas kapacitātes. Un tā ir tiešām ļoti augsta prioritāte jautājums ir augsta prioritāte mūsu komandai. Un mēs gaidām no parlamenta, no dalībvalstīm eh, risinājumu piedāvājums, kas ļautu palielināt kapacitāti reaģēšanā uz katastrofām. Un jāsaka, ka eh, šādu katastrofu intensitāte un biežums pastiprinās. Uh, taču mūsu valstu budžeti būs stipri ierobežoti tuvākajos gados. Tas ir vienīgais veids, ko, eh, kā rīkoties. Mēs varam koordinēt eh, ši, šīs lietas un efektīvi izmantot pieejamos līdzekļus, lai panāktu pietiekami efektīvus rezultātus. Tā ir milzīga prioritāte mūsu komandai tuvākajos mēnešos. Eh, atbildos uz četriem jautājumiem. Vispirms jautājums par to, ka vajadzētu apvienot eh, nekavējošās prioritātes ar ilgtermiņa rekonstrukcijas vajadzībām. Jā, tas ir ļoti svarīgi, jo uh, Ja mēs atdalām rekonstrukciju no atbalsta cilvēkiem pārāk ātri, mēs riskējam, ka mēs uh, apdraudēsim uh, un izraisīsim traģisku humāno situāciju, uh, Un tieši tāpēc uh, eh, Haitī valdība uh, sacīja, ka mums vajadzētu pārtraukt eh, sniegt pārtiks palīdzību, pāriet uh, tikai uz dažādiem darbiem un tā tālāk, bet jāsaka, ka šī situācijā mēs to nevaram darīt. Mm, mums ir jāstrādā pie pārtikas apgādes drošības jautājumiem, un uh, šeit mums ir tāda progresīva pieeja. Uh, Mēs kontrolējam situāciju, jo mēs mēģinām arī realizēt vietējos pārtikas iepirkumus tad, kad tas ir iespējams, lai sniegtu humano palīdzību. Rīta sesijā Ņujorkā mēs eh, par to runājām. Tur mēs eh, uzaicinājām starptautiskās NVO, Haiti NVO, un man bija, ja, es biju patiešām lepna ar to, ka tieši Eiropas NVO mm, kā prioritāti izvirzīja jautājumus par uh, produktivitātes uh, kapacitātes atjaunošanu Haitī lauksaimniecības sektorā. Tālāk runājot par pajumti. Tas nav nebūtu vienkārši jautājums, jo cilvēki patiešām nevēlas pārvākties no vietām, kur viņi dzīvo šodien, dažādu iemeslu dēļ. Uh, Pat ja viņu mājas ir drošas, viņi negrib doties atpakaļ uz savām mājām, jo uh, ir saņēmuši lielu traumu. Uh, viņi ir izveidojuši zinām tādu soci, zinām, sociālās saiknes, kuru viņi balstās uh, pazaudēt. Te nav tikai gribēšanas vai negribēšanas jautājums, tā ir sociāla parādība, kas seko šādām katastrofām. Nav viegli cilvēkus pārliecināt par pārvākšanos no plūdu apdraudētām zonām uz drošām zonām, taču mēs pie tā strādājam. Tālāk ilgtermiņa ilgtspējība, valdības eh, stabilitāte, ekoloģiskā ilgtspējība. Man bija iespēja dažu nedēļu, dažu nedēļu atšķirību uh, pārlidot Haiti un Čīli. Uh, nu, Haiti ir pilnīgi izpostīta. Un uh, lidojot pāri uh, Čīlei, tas viss izskatās pavisam savādāk, jo šeit gadiem valdība realizē apmežošanas programmas, veido labāku, drošāku vidi, kas noteikti palīdz cilvēkiem Un mums ir e, tieši šāda ilgtermiņa domāšana jāpieņem. Tā nav mana joma, bet es tomēr gribētu sacīt, es kādreiz strādāju Pasaules bankā, un es piekrītu, ka uh, tam, ko piedāvā mm, Pasaules banka, mm, ir liela nozīme. Arī runājot par projektu pārvaldības pieeju, kādu uh, banka piedāvā, es domāju, tam mums tiešām vajadzētu sekot. Un tālāk došu vārdu piebalkungam. Uh, Paldies, eh, priekšsēdētāji, cienījamie parlamenta deputāti. Man politiskajā dzīvē ir tikai viena vēlme. Es vēlētos eh, vairāk laika parlamentā, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Diemžēl es nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, bet mēģināšu pievērsties dažiem. Mums kā komisāriem ir ļoti svarīgs jūsu atbalsts. Eh, Haiti mēs pievēršam uzmanību ne tikai kā komisija, bet visa Eiropas sabiedrība vēlas, lai rekonstrukcija būtu kas tāds, kurā mēs sniedzam savu ieguldījumu. Nu, jāsaka, ka mēs te rīkojamies kā pēc mācību grāmatas, tika veikta izpēte, notika diskusijas, pārunas ar valdību, ar NVO sadarbība ar komisiju, kas koordinē visu procesu, un, protams, ka mēs šeit neveidojam kaut ko paralēlu. Uh, Mēs strādājam uz šī Pasaules bankas dokumenta pamata. Mēs tātad strādājam uz labi izveidota pamata. Runājot par saistībām, ko uzņēmusies Eiropas eh, Savienība, mēs eh, esam mm, izrādījuši politisku apņēmību un mēs arī eh, sniegsim to, ko esam apsolījuši. Kas attiec uz īpašumtiesībām, mēs strādājam pie šiem jautājumiem. Tas ir viens no riska elementiem. Mums ir tātad zemes īpašuma kadastras, bet tur dažādi ir problēmas, kas ar kurām vēl varam saskarties. Politiskais process ir ļoti svarīgs. Rekonstrukcijas procesu var turpināt tikai tad, ja politiskais process atbalsta ilgtermiņa attīstību valstī un cilvēki tam tic, un tas ir milzīgs izaicinājums. Mēs nevaram to izdarīt haitiešu vietā, mēs tikai varam atbalstīt haitiešus, lai viņi to izdarītu paši. Un tikai tad šim procesam būs panākumi runājot par procesu atklātību. Eh, mm, runājot par visiem eh, donoriem no visas pasaules, mēs tiešām esam cenšies nodrošināt to, kā, lai viss tas būtu pietiekami caurspīdīgs un arī Eiropa nodrošina caurspīdīgumu procesā, lai visi līdzekļi aizietu tikai noteiktiem mērķiem, tiktu izlietoti efektīvi. Es esmu pārliecināts, ka nevajadzētu novērtēt eh, paz, par zēmu darbu, kas notiek uz vietas, ko dara eh, dalībvalsts NVO, arī plašāka sabiedrība. Vēlos izteikt arī līdzjūtību četriem eh, spāņiem, kas palīdzēja eh, realizēt rekonstrukciju Haiti. Daudz cilvēku ir iesaistījušās, un tā ir tā garantija, ka ja process tiks labi organizēts, tas būs veiksmīgs. Paldies! Paldies komisāru kungam, un e, ar to diskusija ir beigusies, un mēs izsludinām pārtraukumu līdz pulksten trijiem. Es vēlu jums labu apetīti!